Mm, Kologlu kunga ievēlēšanu no 2015. gada 27. janvāra. Es novēlu, ka saskaņā ar 3. Mm, panta 2. punktu reglamentā, kamēr viņa pilnvaras nav pārbaudīts un kamēr viņš nav uh, apstrīdētas, uh, viņš ieņem pilnvērtīgu vietu parlamentā. Vai kādam um, vēl es gribēju teikt, ka ECR ir lūguši iecelt Amžadu Bašīru delegācijā attiecībām ar Afganistānu. Vai kādam ir iebildumi? Ja ne, tad tas ir uh, apstiprināts. Un tālāk pāriesim uz.